mi introducción. Eh, agradezco mucho al presidente Tajani la idea tan acertada de or... Jā, eh, es gribētu eh, teikt sirsnīgi paldies eh, Tajānī kungam par to, ka viņš tik ļoti precīgi par šo augsta ranga konferenci ir organizējis ar trim darba grupām. Es gribētu uzsvērt, ka pēdējo gadu laikā līdz uh, zināmam līmenim ir uh, samazinājusies arī Eiropas uh, situācija kopumā un uh, ir bijuši vairāk terorisma uzbrukumi. Pēdējais uh, uzbrukums uh, notika vakar uh, Briselē. Mums vajadzētu pārdomāt. Uh, situāciju, es domāju par Eiropu, par Eiropas situāciju, par eh, Eiropas aģentūrām, es domāju arī par reģioniem un eh, mums noteikti jāizvērtē situācija. Uh, iespēja, kāda ir cilvēkiem brīvi pārvietoties uh, Eiropā, ir uh, viens no Eiropas sasnieguma pamat principiem. Mēs nedrīkstam atkāpties no tā. 1992. gadā Māstriktā izdevās atcelt robežas pie robežām bija kopēja vīzu politika, vairs nenotika robežas, netika, netika veikts robežas pie valstu iekšējām robežām. Un policijas sadarbība. Uh, ir, vai, tas ir bijis daudzos punktos veiksmīgs, taču tajā pašā laikā mums ir jāraugās, kā terorismi ierodas Schengens telpā, kā pārvietojas. Un to brīvību var ierobežot, ko mēs paši esam sasnieguši. Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka mums jāuzlabo ir sistēma. Komisārs ļoti aktīvi strādā. Un, lai rastu sacinājumus, vispirms ir jāatrod tas, kas nav bijis veiksmīgs. Tā tad ir nepieciešama pilnīgi skaidra attīstība. Ceļš ir bijis ļoti veiksmīgs, taču tajā pašā laikā esam konstatējuši arī vājos punktus, kādi e, eksistē. Un tie ir, e, piemēram, e, informācijas trūkums datu pārvaldībā. Kompleksa datu struktūra, fragmentēta datu apstrādes arhitektūra par ārējām robežām, kur dati tiek uzglabāti atsevišķi, sistēmas, kas nav savienotas, un tas noved pie tā, ka ir vairāk trūkumu. Ir piedāvāti pasākumi trīs atsevišķās jomās. Pirmkārt, tās informācijas sistēmas, kādas mums ir, tās ir maksimāli jāizmanto. Jāspēcina SIST un datu banka par migrāciju un eirodatu. Tāpat arī informācijas sistēmas attiecībā uz reģistriem jāmaina. Var uh, radīt eh, lielāku budžeta piešķīrumu, ir nepieciešami papildinoši pasākumi, lai slēgtu drošības eh, struktūras strukt, eh, trūkums. Un tas arī ir attiecināms uz to, ka tiek konstatēti tie trūkumi, kādi ir attiecībā uz trešo valstu piedarīgiem, kas ierodas Schengens telpā. Šo informācijas apmaiņu jāuzlabo. Es strādāju pie ziņojumiem par ieceļošanu un izceļošanu. Es domāju, ka nozīmīgi ir rast risinājumu. Mēs strādājam pie Eiropas informācijas sistēmas attiecībā uz ceļojumiem. Ir ļoti skaidrs, ka a, sistēma interoperabilitāte ir jāuzlabo. Ir a, samērā skaidrs, ka komisārs tam pievērsīsies, un tāpat arī interoperabilitātes uzlabošana kā arī gribu norādīt uz uh, to, ka ir astoņas uh, riska jomas, kuras Eiropols ir norādījis un arī kā uh, prioritāti nospraudis. Proti cilvēktirdzniecības apkarošana, organizētās nozagrošanas apkarošana, noziegumi ar nekustamajiem īpašumiem, finanšu noziegumi, naudas. A, atmazgāšana, tieši saistas krāpniecība, nelegālu produktu un pakalpojumu tirdzniecība. Un tagad došu vārdu komisāram Kinga kungam. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par uzaicinājumu piedalīties šīs pēcpusdienas sesijā. Es runāšu par jautājumiem, kurus jūs man lūdzāt aplūkot, bet gribētu vispirms pateikt trīs lietas. Kā jau jūs norādījāt, ir notikuši vairāki uzbrukumi, pieci uzbrukumi pēdējā mēneša laikā eh, mūsu dalību valstīs, un esmu pārliecināts, ka mēs visi labprāt ieturētu pauzi, tātad ar klusumu brīdi godināsim, godinātu, godinātu piemiņu un visus tos, kas ir cietušajos uzbrukumos, vismaz savās domās. Mums eh, šo pēcpusdienu ir tāda ļoti piepildīta darba programma, bet es domāju, ka migrācija un drošība ir divi atsevišķi jautājumu problemātikas, un tās nevajadzētu jaukt kopā kā vienu vienotu jautājumu. Bieži vien tas ir tāds piesaks, ko izmanto populisti un ekstrēmisti. Trešām kārtām gribu teikt, ka simtprocentīgi piekrītu tiem runātājiem, kas runāja pēdējā sesijā un teica, ka efektīva integrācija Integrācijas politika balstās uz uh, mūsu vērtībām, un tā ir izšķiroši svarīga, lai mēs varētu cīnīties pret uh, tādu vardarbīgu ekstrēmismu, cīnītos pret radikalizāciju un tādējādi, lai mēs varētu nodrošināt drošību dalību valstīs. Bet ļoti svarīgi visā šai kontekstā ir arī stiprināt drošību uz mūsu ārējām robežām, nodrošināt drošību un sadarbību uh, ārpus mūsu robežām. Tātad uz ārējām robežām dalību valstīm ir eh, kolektīvi jāuzņemās pienākums aizsargāt mūsu ārējās robežas, bet mums ir jādara viss iespējamais, lai varētu atbalstīt šīs valsts. Pagājušo redēļ mēs izveidojām Eiropas eh, robežu un krasta apsardz, mēs jau runājām par viņu veikto darbu, un pēdējā astoņu mēnešu laikā viņi ir veikuši kolosālu darbu. Un tagad eh, Mums ir būtisks skaits eh, robežsargu uz eh, Eiropas Savienības ārējām robežām, kuri palīdz jau uh, dalību valstu robežu apsargiem. Runājot par drošību. Papildus tam, ka tiek apsargātas robežas un tiek atpakaļ atgriezti uh, migranti, viņi piedalās tāpat arī uh, drošības un kārtības nodrošināšanā šajās valstīs. Ir ārvalstu cīnītāji, korēji, kaujinieki, kas cenšas iefiltrēties šajās migrācijas plūsmās. Eh, notiek drošības pārbaudas eh, šajās valstīs, Itālijā, Grieķijā, kur ie, ieplūst bēgļi. Eh, tur darbojas ne tikai robežu un krasta apsardzes aģentūra, bet arī Eiropols, kas atbalsta šīs nacionālās valstu iestādes. Vispārīgākā līmenī, kā priekšsēdētājs teica, mēs jau esam stiprinājuši izpratni par to, Eh, tātad zināšanas par to, kas iebrauc, kas izbrauc eh, uz mūsu ārējām robežām ar Schengens robežu eh, kodeksu. Visi tie, kas iebrauc un izbrauc no Eiropas Savienības, tātad tiek pārbaudīti, tiek pārbaudīti viņu dati Eiropas Schengens datu bāzē, kas ir lielākā datu bāze um, tiesības sargājušām institūcijām. Uh, Cīņa pret migrantu nelegālu ievešanu pieprasa sadarbību starp tiesību sargājušām iestādēm un robežu apsardzības iestādēm dalību valstīs. Uh, Eiropas uh, Savienībā, Eiropola pakrautībā ir arī um, centrs, kas cīnas pret šādu nelegālu migrantu ievešanu. Mums nepieciešams pastiprināt sadarbību ar trešajām valstīm. Janvārī komisija publicēja paziņojumu par centrālās uh, vidusjūras uh, Eh, koridoru, kur ir eh, nospraust kā prioritāte šī sadarbība trešajām valstīm, lai varētu risināt šo nelegālās ieviešanas jautājumu. Un eh, vēl viena lieta, kas jau arī šodien tika pieminēta. Ļoti labi, ka admirāls Grenendīno mums ir piedal arī piedalījies šajā konferencē šodien. Lai tiktu galā ar šīm migrācijas plūsmām, daudzas dalībvalsts ir ieviesušas pagaidu robežu kontrolas. Šī gada sākumā komisija ieteica, lai šīs pagaidu kontrolas eh, pasākumi, lai tos eh, atceltu līdz novembrim. Lai palīdzētu šo robežu kontroļu pakāpenisku atcelšanu, mēs esam iesnieguši pasākumu plānu, lai intensificētu policijas pārbaudas un policijas sadarbību, kas ir nepieciešama visā Schengenas zonā, arī iekļaujot uh, robežu uh, zonas. Tāpat mēs aicinām dalībvalstis stiprināt pārrobežu policijas sadarbību, veicot kopīgas uh, policijas patruļas, pārrobežu pārbaudas, kopīgu draudu analīzi un pastiprinātu pārobežu informācijas apmaiņu. Informācijas apmaiņa un pastiprināta sadarbība dalību valsts starpā, kā priekšsēdātājs jau teica, ir izšķiroši svarīgi mūsu drošības nodrošināšanā. Priekš tā ir nepieciešama informācijas apmaiņa visos līmeņos starp dalību valstīm, Eiropas Savienības aģentūrām, eh, tiesības sargājošām un tiesu iestādēm, tāpat arī eh, izlūka aģentūrām. Mums ir nepieciešams eh, vesels klāsts instrumentu un uh, metožu informācijas kopīgai iz, izmantošanai, lai mēs atbalstītu, lai nodrošinātu drošības savām robežām un atbalstītu attiecīgās iestādes. Šenganas e, informācijas sistēma, vīzu informācijas sistēma, prīmas e, tīkls, e, Zviedrijas iniciatīva pātrinātai datu apmaiņai. Tāpat arī pasažieru datu direktīva pavisam drīz, un tāpat arī nesenā direktīva cīņai pret uh, terorismu, tātad tam visam vajadzētu stiprināt šo informācijas apmaiņu pret terorisma cīņas nolūkos. Eiropas aģentūras un it īpaši Eiropols spēlē izšķiroši svarīgu lomu, nodrošinot uh, šo informācijas apmaiņu. Visu to ņemot vērā, joprojām neapšaubām ir iespējas uh, uzlabojumiem. Esam izteikuši vairākus priekšlikumus, vai nu lai uzlabotu jau esošās informācijas sistēmas, vai arī, lai risinātu iztrūkstošos elementus, esam ierosinājuši stiprināt Schengens informācijas sistēmu. Tā tad attīstīt, stiprināt mūsu gūto pieredzi, esam izteikuši priekšlikumus, lai stiprinātu informācijas uh, izmantošanu kopīgi Eiropā pār ar terorismu saistītiem pārkāpumiem, lai izmantot biometriskos datus. Mēs ceram, ka tas eh, dos arī atspaidu un palīdzību tiesību sargājošām iestādēm, eh, robežsargiem, policijai, viņu darbā, lai viņi varētu nodrošināt drošas robežas un drošību. Un man ir liels prieks, ka um, Tautas partijas eh, referents arī piedalīsies šo pēcpusdienu mūsu diskusijās. Eiropas Savienības iebraukšanas izbraukšanas sistēmas stiprināšana un ETIAS. Uh, Uh, sistēma, manuprāt, arī tālāk stiprinās jau to informāciju tātad par visiem cilvēkiem, kas iebrauc, kas izbrauc no mūsu kopīgās telpas. Mm, šķiet, ka darbs ir itējis labi pie šīs sistēmas, pateicoties arī priekšsēdātājiem pie šī ļoti svarīgā dosie, un es ceru, ka, kā priekšsēdātājs arī teica, mums izdosies pieturēties pie nosprostiem laika termiņiem. Tāpat eties jautājumus pārnājas ar dažiem no jums, un um, kaut gan tas ir svarīgi mūsu iekšējai drošībai un arī uh, ārējai vīzu politikai, tad es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt jūs visus palīdzēt mums padarīt ETIAS eh, par operatīvu sistēmu, tātad, lai tā darbotos pēc iespējas ātrāk. Vēl daži vārdi par šo savstarpējo savietojamību. Kā jūs zinat, mēs izveidojām ekspertu grupu par informācijas sistēmām un savstarpējo savietojamību, lai novērtētu dažādās iespējas, kā padarīt mūsu informācijas sistēmas efektīvākas tā, kopdarbībā un lai izskaustu kaut kādus iztrūkstošos elementus šo sistēmu darbā. Grupa iesniedza uh, galīgās rekomendācijas šogad. Šī grupa konstatēja, ka priekšlikumi Eiropas uh, eh, vienotam meklēšanas interfeisam, kur izmanto arī biometrijas datus un uh, Uh, identitātes repozitārijas, ka visas šīs lietas ir fiziski izdarāmas, iespējams, uh, tas varētu dot uh, reālu labumu un to varētu izveidot pilnībā, atbil, pilnīgi atbilstīgā datu aizsardzības prasībām. Pēdējā progresa ziņojumā par drošību Eiropas Savienībā komisija apstiprināja šos rezultātus un arī apstiprināja ceļu uz priekšu. Pirmkārt, mēs ierosinām strādāt kopā, lai noslēgtu visus vēl nepabeigtos dosie, kas atrodas šobrīd mums uz galda, tātad par informācijas apmaiņas sistēmām. Nākošu nedēļu mēs eh, ierosināsim pasākums, lai stiprinātu EULISA, un es redzu, ka direktora kungs arī jau šeit ir klāt, un tāpat arī, lai stiprinātu Eiropas Savienības eh, kriminālu uzskaitas informācijas sistēmu. Tāpat laikā esam gatavi iesaistīties darbā ar parlamentu un padomi, lai gūtu kopīgu izpratni par nepieciešamajiem soļiem, lai panāktu savstarpēju savietojamību. Noslēdzot eh, jau iesāktos eh, dosjē, es ceru, ka mēs varētu nonākt tādā situācijā, kad mēs varēsim iesniegt šos savstarpējas savietojamības priešlikumus 2018. gada sākumā. Dāmas un kungi! Nodrošināt mūsu pilsoņu drošību ir mūsu kopīgs mērķis, un tā labā mums ir jāstrādā visiem kopā. Es uh, uh pozitīvi raugos uz turpmāko darbu kopā ar jums turpmākajās nedēļās un mēnešos. Paldies! Muchas gracias, señor komisario. Liels paldies, komisāra kungs. Paldies uh, par uh, šiem ļoti precīzajiem vārdiem, izteikumiem. Tagad mūsu Schengenas speciālists no Eiropas uh, parlaments Kaljo kungs. Jums vārds. Da segurança e devemos fazê-lo garantindo um espaço de liberdade, de segurança e de justiça. Cienījamie kolēģi, mēs zinām, ka mums ir jāstrādā, lai mēs varētu risināt migrācijas un uh, drošības mērķus, mums ir jāstrādā pie tiesību sargājušām sistēmām. Uh, Eh, cilvēki saka, ka problēma ir Schengens nolīgums, bet tas nav taisnība ne attiecībā uz migrāciju, ne uh, terorismu. Schengenas līgums ir, un tam ir jābūt risinājumam. Mums ir nepieciešami instrumenti, kas varbūt nav labi pareizi izmantot. Mums ir jāstājas uh, pretī, jāveic neveiktā darbība. Schengenas informācijas uh, sistēma ir uh, būtiska Eiropas Savienības sistēma, kas ir tiek visvairāk izmantota. Un, uh, un tā ir paredzēta mūsu mērķu sasniegšanai. Tā nodrošina labāku sadarbību un informācijas uh, izmantošanu. Mums ir arī jauna informācijas un brīdināšanas sistēma SIS. Mums ir jācīnās uh, izmantot arī biometriskos datus un kopīgi jāizmanto informācija par terorismu, arī par ārvalstu kaujiniekiem. Un SIS sistēmā būs jauni instrumenti, lai varētu rēģēt uz migrācijas krīzi, garantējot uh, Uh, labāku piekļuvi mm, šajos uh, hotspotos, jāaizsargā bērnus, ir īpaši ir uh, jāveido dažās brīdināšanas sistēmas, ļaunprātīgas, mm, teiksim, bērnu izmantošanas gadījumos, jāstarbojas starp dalību valstīm, lai stiprinātu šo savstarpējo uzticamību, kas ir ļoti svarīgi. Mūsu drošība ir atkarīga no SIS Mums ir jāciena pilsoņus, jānodrošina brīva pārvietošanās kustība un uh, priekšsēdētāji. Mums nav nepieciešams vēlreiz izgudrot riteni, mums ir nepieciešams uh, jau attīstīt tās bāzes, kādas mums ir, tādā sistemātiskā un ieprogrammētā veidā. Un es ceru, ka mūsu turmākais darbs, ir īpaši runājot par sistēmu, informācijas sistēmu savietojamību, kā tās uh, varēs sekot tam pašam iesāktiem modelim. Paldies! Muchas gracias, Carlos, por decir tanto en tan poco. Jā, paldies, paldies, Kārlis. Jūs ļoti daudz, tik ļoti īsā laikā uh, pateicāt, tas ir uh, ļoti nozīmīgi. Tagad uh, domas vadītāji no uh, Ungārijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Godātie uh, kolēģi, es uh, pārstāvu reģioni, kas. Uh, ir pie Serbijas, un mēs politiķi zinām, ka humānās palīdzības jautājumi jāsaskaņo ar drošu un attīstītu vidi mūsu pilsoņiem. Ir uh, konstatēts, ka uh, pa zaļo robežu uh, daudz cilvēku ir uh, uh, ieradušies. Uh, um, liela daļa no viņiem bija jauni vīrieši, kas uh, ļoti. Uh, um, tādu aktīvi uh, iz, uh, um, izturējās, um, viņi uh, atteicās no um, iespējas nodot pirkstu nospiedumus. Daudziem no viņiem bija tehniski aprīkojums iPhone, vai tas nav savādi. Daudzi no pilsoņiem vēlas, lai ekonomikas migranti tiktu atšķirti no Eh, cilvēkiem, eh, kas eh, tiešām, kuriem tiešām vajadzīga palīdzība. Un šeit ir jāraugās, vai dalībvalsts vēlas uzņemt šādus cilvēkus Ungārijai. Ir pienākums aizstāvēt tās pilsoņus. Mums, mēs esam radījuši iespēju pieprasīt patvērumu tur, kur uh, ir iespēja legāli pārvietoties pāri robežai, zaļās robežas nevajadzētu uh, izmantot. Mēs esam izma izmantojuši 650 uh, miljonus eiro šiem mērķiem. Ungārija dod savu ieguldījumu krīzes pārvarēšanai, vēlamies, lai tas tiktu atzīts. Mēs to daram Eiropas Savienības vārdā. Un uh, ar uh, robežsargiem vajadzētu um, solidaritāti uh, izjust. Paldies! Paldies, domas priekšsādētājai! Tagad uh, Eiropol um, direktors uh, uzstāsies lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien! Vēlos īsumā papildināt komisāru Kinga teikto un atbalstīt viņa teikto, ko mēs konstatējam, ir tas, ka cilvēku tirzniecība ir kļūsi visienesīgākais eh, eh, organizēto noziegumu veids. Un pēc mūsu aprēķiniem ienākumi ir 3 miljārdi eiro, un šīs eh, organizētās grupas nodarbojas ar dažādām kriminālām darbībām. Un, uh, Mēs arī uh, apzināmies, ka tas ir liels apdraudējums uh, cietušajiem uh, migrantiem, kas ir neaizsargāti un it īpaši bērniem. Uh, tiek uh, dažādi izmantoti uh, sociālie tīkli un šādas tendences mēs konstatējam. Eiropols sniedz atbalstu dalību valstu kompetentām iestādēm, lai apgrūtinātu uh, šīs nelegālās darbības un lai samazinātu šo grupējumu peļņu. Mēs esam izveidojuši Eiropas migrantu uh, kontrabandas centru jau vairāk kā pirms gada. Mums ir cieša sadarbība ar uh, Frontex, EASO, Interpol un citiem. Mēs arī piedarāmies komisijas izveidotajos reģistrēšanas centros. Mēs esam norīkojuši savus darbiniekus, kur veic sekundārās drošības pārbaudas, lai identificētu potenciālos teroristus. Mēs atbalstām arī pārobežu sadarbību. Aptuveni 50 tūkstoši kontrabandistu ir reģistrēti mūsu uh, datu bāzēs. Mēs sniedzam atbalstu 60 operāciju veikšanai un pirmā darba gada laikā centrs ir uzsācis 2000 lietu izmeklēšanu. Un uh, Uh, ir tikai 43 darbinieki mūsu centrā. Tas atbilst nu, parastām, parastā, pol, parastām policijas iecirknim uh, pilsētas centrā. Un uh, ir eh, jānodrošina Eiropol un eh, policijai piekļuve eh, esošajām datubāzēm, lai varētu efektīvāk cīnīties pret cilvēku kontrabandu. Eirodāk ir izveidota vienība, kas sniedz atbalstu nepilngadīgiem migrantiem, un šāda vienība jāizveido arī Eiropolā. Un uh, Tāpat ir jāveicina informācijas apmaiņas starp Eiropas uh, iestādēm ar uh, trešajiem partneriem un svarīgākiem partneriem un jāmeklē uh, sinerģija un jāsadarbojas ar uh, kopējās drošības un aizsardzības politikas misijām. Tas ir visu mūsu interesēs. Mums ir uh, jāpilda šie jaunie uzdevumi, bet tam ir nepieciešams arī atbilstoša finansējums, atbilstoši resursi, bet pašreiz piešķirtie līdzekļi to pilnībā nenodrošina. Vēlos uh, pateikties Eiropas parlamentām un citām institūcijām par neatslāpstošo atbalstu. Paldies! Paldies! Es uh, sveicu arī Eiropu eh, direktoru. Un tagad vārds Fabrisam Legeri, kurš ir Frontex izpildu direktors. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi. Pateicos par šo ielūgumu. Kā komisārs eh, Kings norādīja, Eiropas eh, robežu un krasta apsārdzes aģentūra dod ieguldījumu Eiropas robežu stiprināšanā. Līdz ar jaunajām pilnvarām mēs esam kļuvuši par eh, spēlētāju drošības jomā Eiropas Savienībā, varam sadarboties ar tiesības sargājošām iestādēm, policiju, daudz labāk un arī ar Eiropolu mūsu uh, kopīgajās operācijās uz ārējām robežām mēs varam apkopot personas datus, un ar tiem mēs varam dalīties ar Eiropolu un vietējo policiju, un varam atbalstīt policijas un kriminālu izmeklēšanas darbības. Mūsu pilnvaras ir arī piedalīties muitas sadarbībā un uh, jātīsta arī uh, noteiktas krāsta apsardzes funkcijas. Tas ir plašs um, darbību klāsts, kurā mēs varam uzlabot sadarbību ar partneriem un cīnīties pret kriminālām organizācijām, pret to, ka uh, ārējā un ārējā robeža var tikt izmantot kā drošības filtrs, lai stiprinātu iekšējo uh, Eh, drošību, eh, brīvību un tiesiskumu Eiropas Savienībā. Un es eh, gribu teikt, ka komisāra pieminētais vienotais meklēšanas portāls ir īsta revolūcija. Tas ievērojami atvieglos mūsu darbu. Tagad mums šai jomā ir jāpastiprina sadarbība, un mums ir projekti kopīgi ar EU Līza un Eiropolu. Un uh, tas, ka Eiropas aģentūrām būs piekļuva personas datiem, ir solis pareizajā virzienā, lai atbalstītu darību valstis un stiprinātu iekšējo drošību. Paldies! Paldies par to, ka iepazīstinājāt mūs ar Frontex darbu. Un tagad vārds Katarinai Činiči no Eiropas parlamenta. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Migrācijas un drošības tēmas, protams, ir viss eh, tāds sarežģītākais un svarīgākais mēķis Eiropas Savienībai. Un eh, mums ir nepieciešams rūpēties arī par ārējām robežām kas izriet no teroriskiem uzbrukumiem, kas ir vērsti pret Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un tie, kas atgriežas arī no dažādām kara zonām, mēs nevaram novērst to, ka atgriežas šādi karotāji arī un ieplūst Schengens informācijas sistēma, aizliekoties par migrantiem. Notiek kontrols uz ārējām zonām, Schengen zonai. Uh, nepieciešams tādas ļoti skrupulozas, detalizētas kontrolas, lai varētu nodrošināt Schengenas zonas drošību. Bet šīm pārbaudēm jātie, jānotiek proporcionālā veidā un nedrīkst nekādā veidā ietekmēt Eiropas iedzīvotāju tiesības pārvietoties. Tā tad ir jānodrošina arī sadarbības starp dalību valstīm, eh, arī informācijas eh, kopīgas izmantošanas jomā, izmantojot kopīgas datu bāzes, tā tad eh, iebraukšanas, izbraukšanas, ETIAS e sistēma, pie kā strādājam, bet nepieciešams arī, lai dal, dalību valsts izmanto jaunas instrumentus, kā piemēram PNR reģistrs un jau izmantot arī eksistējošās sistēmas, gaidot uz tādu efektīvāku savstarpēju sadarbību. Un vēl viens vērojums. Jautājums par kriminālām organizācijām, kas veic cilvēku nelegālu pārvadāšanu, arī tīpaši vidusjūras reģionā. Nav pieņemams, ka cilvēki, kas bēg no konfliktu zonām, no vajāšanas, kas jau tā ir, kuriem ir liekta jebkāda cilvēka cieņa, ka tie tiek izmantoti, eh, ka tiek pārkāptas visas viņu tiesības, eh, un viņi ir pakļauti arī vardarbībai, taisa vairāk runā par sievietēm un bērniem, un nepieciešams eh, izstrādāt efektīvāks instruments, jo tas nozīmē, ka mums jāstājas pretim terorismam, kurš bieži vien atkal finansēs tieši no šīs nelegālās migrantu pārvadāšanas. Paldies, Katarīna! Un Ilijas Čatis eh, no apvienotā nāciju biroja eh, par eh, cīņai pret narkotikām. Paldies, dāmas un kungi. Ir nepieciešams sadarbības tīkls, lai cīnītos pret uh, noziedzinieku organizācijām. Un mēs zinām, ka uh, kriminālas organizācijas iedzīvojas uh, no kontrabandas, no cilvēku kontrabandas. Ir uh, parakstīts uh, ANO uh, protokols, kas uh, uh veicina sadarbību ar Eiropas Savienību arī šajā jomā. Uh, uh, sadarbība uh, vienā reģionā vien ir nepietiekama, ir jāsadarbojas arī ar izcelsmes valstīm, ar tām valstīm, kur šo noziedzīgo grupējumu vadītāji darbojas pastāv jau divpusēji nolīgumi. Palermas konvencija regulē e, šādu veidu sadarbību un e, regulē cīņu pret uh, cilvēku kontrabandu, ko organizē uh, noziedzīgi grupējumi. Ir jāspēj izsekot uh, Uh, jāspēj izsekot naudas plūsmām, un tādējādi mēs varam identificēt nociecīgo grupējumu vadītājus. Ir kopīgiem spēkiem jādarbojas gan Eiropā, gan uh, pasaules mērogā, lai izsekotu nelikumīgas darbības un lai apkopotu informāciju par kontrabandas ceļiem. Ir uh, uh jāvēršas arī pret uh, korupciju, uh, Un tādā veidā mēs aktīvi varēsim arī apkarot cilvēku kontrabandu. Paldies par šo uzstāšanos, un šobrīd es vēlos dot vārdu Kipras pārstāvu palātas vicepriekšsēdētājam Dimitri Kungam. Paldies priekšsēdētāji Eiropas Savienības iekšējā drošība ir svarīga. Mēs visi esam vienisprāts šai jautājumā. Pieaugot uh, migrācijas plūsmām, pieaug arī apdraudējums, arī terorisma risks, un tādēļ ir efektīvi jāizmanto ticama informācija. Robežsargiem uh, informācijas dienestiem šajā jomā ir svarīga loma spēlējama. Dalība valstīm ir jāapmainās inf ar informāciju, ir jāizveido vienota sistēma. Tas ir izšķiroši svarīgi, lai cīnītos pret apdraudējumu. Mums ir arī jāiesaista tehnoloģijas uh, un uh, tehnoloģiskie uzņēmumi šai darbā. Mums ir jāizpēta, kādi ir teroristu saziņas kanāli, un tie jābloķē. Brīvība nevar kļūt par upuri pašreiz uh, pastāvošajam apdraudējumam. Kiprā Uh, ir uh, pieņemti tiesību akti, uh, lai atbalstītu viedo robežu izveidi un lai uh, veicināt arī pārvietošanās brīvību. Paldies! Tagad vārds Masī, Marijai Vasiljādu. No, e, viņa pārstāv Eiropas aģentūra ciņā pret cilvēku kontrabandu. Es gribu runāt par cilvēku nelegālu pārvadāšanu. Tā ir ļoti nopietna tēma, un organizētā noziedznība ir eh, vienīgā noziedzības forma, kas arī ir minēta uh, pamatiesību kartā kā nopietnas eh, pārkāpums. To ir jāatcerās. Mums ir juridiskais un politikas ietvars, bet tas ir ļoti tāds sarežģīts Eiropas Savienības līmenī. Ārējā dimensija cilvēku pārvadāšanai ir bijusi jau elements mūsu politikā, un Migrantu krīzes kontekstā mēs ļoti cieši sekojam sagatavošanās darbam ANO m, mm, eh, ietvaros. Eh, tur notiek arī tematisās diskusijas par eh, cilvēku nelegālu pārvadāšanu. Mēs zinām, ka mums ir šie migrācijas izaicinājumi un mums ir jānodrošina mm, drošība transnacionālā mērogā. Tam visam ir ļoti būtiska ietekme uz šo parādību. Tāpat laikā gribu norādīt uz kaut ko, Eiropas Savienībā tendences ir bijušas ļoti tādas eh, konstantas pēdējo 6-7 gadu laikā, un Eiropols ir eh, vissvarīgākā organizācija. Divas trešdaļas eh, cilvēku, kas cieši no šādas nelegālas cilvēku izniecības un pārvadāšanas, divas trešdaļas ir Eiropas Savienības pilsoņi, un tāpat arī šie mm, noziedznieki. Un to ir svarīgi paturēt prātā. Atvainojos, saka runātāji. Tātad runājot par migrācijas krīzi, šie noziedznieki izmanto migrācijas krīzi, lai izmantotu visvairāk neaizsargātos cilvēkus, sievietes un bērnus. Došu vienu piemēru. UNICEF un uh, Starptautiskā migrācijas organizācija norāda, ka Nigērijas uh, sievietes un bērni iebrauc caur Lībiju. Mums ir 11 tūkstoši sieviešu un meiteņu. Uh, 2016. gadā, tātad iebraukušas, kas ir divreiz vairāk kā 2015. gadā, 25 reizes vairāk kā 2013. gadā. 80% šo uh, cilvēku ir uh, nelegālas uh, pārvadāšanas uh, upuri. Uh, Identifikācija ir ārkārtīgi grūta šādās masīvās lielās migrācijas plūsmās, un mēs dzirdam, ka ir upuri, kas cietuši no seksuālas vardarbības, kas ir pazuduši arī no uzņemšanas centriem. Pieaugušie reizēm griežas šajā centrā un saka, ka ir kādam bērnam radiniekam, pēc tam tas bērns tālāk tiek izmantots. Tātad, ko mēs darām šobrīd? Mēs savietojam Salīdzinām to visu ar citām noziedzības formām, ir ANO rezolūcija par noziedzību migrācijas zonās. Es domāju, ka mums jābūt ļoti skaidriem un konceptuāli jānodala šīs lietas. Migrācija un noziedzība nav viens un tas pats. Šī nelegāla cilvēka tirdzniecība ir ļoti būtisks mērķis, kas mums jārisina. Mums jāskata tātad šī nelegālā cilvēka pārvadāšana. Uh, un migrācija kā atsevišķas lietas, eh, jo tās, ka Eiropas Savienība citos veidos grib noslēgt, eh, citējot kādu teikto, ka, par ko mums ir jādomā ārpus šīs migrācijas un kopā ar migrācijas parādību jādomā par noziedzību, un to virza šī lielā finansiālā pēļņa, legālajā un nelegālajā ekonomikā, un to, lai izskaust, mums ir jāsako naudas līdzekļiem. Tāpēc gribu noslēgt ar tādu matemātisku uzdevumu. 11 tūkstoši Nigērijas sieviešu un bērnu, 10 tūkstoši um, pārkāpēji katru dienu, 30 eiro uz pārkāpumu, 300. 50, teiksim, dienas gadā, reizinam to ar 11 tūkstošiem, un tad uh, tā ir tikai aizvarga redzamā daļa. Gracias, señora Paldies! Vasiljālu kundze, paldies eh, par jūsu darbu un paldies arī par jūsu komentāriem šajā konkrētajā jautājumā. Tagad no īrijas parlamenta. Džerārda Kovel, īrijas parlamenta loceklis. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Priekšsādātāji! Runāt par Eiropas solidaritāti un to, ko sagaida Eiropas pilsoņi, man ir prieks, ka tika minēts, ka ne katrs migrants ir terorisms un ne katrs terorists ir migrants. Uh, reāla vēsture ir mums nesenā pagātnē parādījusi, ka lielākā teroristi ir mums pašmājās auguši. Tomēr, vērojot uh, sistēmu, migrantu uh, uzņemšanai ostās, nu, nav nekāda veida, kā mēs varam pateikt, nošķirt, uh, saprast, ko mēs uh, ielaižam Eiropā. Nav veida, uh, kā pārbaudīt, konstatēt, kas ir šis cilvēks, kas sēž mums priekšā. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņi ierodas bez jebkādiem dokumentiem. Dokumenti, viņiem tos atņem šie nelegālie cilvēku pārvadātāji, vai viņiem arī nekad nav bijuši dokumenti. Šie cilvēki ierodas, viņiem prasa viņu vārdu. Viņi var pateikt jebkādu vārdu, kā viņi izdomā. Viņi var pateikt jebkādu izcelsmes valsti, un tad, kad viņi ir uzņemti sistēmā, viņi kļūst par Eiropas Savienības atbildību. Un policijas spēki ir atbildīgi par viņiem, un tur, lūk, šī informācijas kopīga izmantošana kļūst ārkārtīgi svarīga, bet mēs nevaram izsakot uh, cilvēkus, tā ka lūdzu, kāds pasakiet man, kā mēs varam garantēt, kā mēs uh, varam atņemt šo iespēju pārvietoties, un uh, šiem cilvēkiem ir smagas situācijas cilvēki bēg no kara, no vardarbības, un viņi grib izmantot iespēju nonākt drošā eh, zemē, bet eh, mums tomēr ir tāda būtiska problēma, un kādam tomēr būtu jāpasaka, kādā veidā mēs to varētu atrisināt. Paldies! Paldies! Cienījumam kolēģim! Tagad Ulīsa priekšsēdētājiem vārds lūdzu. Krumverhofa. Paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā, un es eh, gribu norādīt, ka eh, šobrīd Eiropā ir divējāds izaicinājums. No vienas puses palikt atvērtiem, jo vairāk un vairāk cilvēki ierodas, lai šeit uh, strādātu, meklētu patvērumu, un tāpat laikā, lai viņi būtu droši. Un jānodrošina arī Eiropas pilsoņiem tāda saprātīga mēroga drošība un aizsargātība. Jānodrošina arī pamatvērtību ievērošanu Šai sakarībā domāju, ka labākais eh, šīs eh, problēmas eh, risinājums ir nodrošināt šo pārvietošanās iespēju, kas ir viena no pamatbrīvībām, bet reāli, skatoties dzīvē, mums ir jāsaprot, ka migrācijas pārvalde un iekšējā drošība ir atkarīga no informācijas, no informācijas pieejamības un tās izplatīšanas. Šajā ziņā ir vairākas lietas, kas mums jādara lai mēs varētu būt uzdevuma augstumos šodien un rīt. Pirmkārt, jāstiprina informācijas apmaiņa nacionālā un Eiropas Savienības līmenī, Starp savietojamību tā ir jāīsteno visos tās aspektos, lai nodrošinātu efektīvāku esošās, esošo un jau nākotnē paredzēto sistēmu izmantošanu un visbeidzot, un nemazāk svarīgi, svarīgas iniciatīvas, kā piemēram iebraukšanas izbraukšanas sistēmas un eties sistēmas, jāstiprina darbs pie tām, uh, lai tās varētu būt eh, gatavas pēc iespējas ātrāk un lai attiecīgi varētu eh, palīdzēt mums risināt eh, šos drošības un migrācijas mērķus. Eulise jau ir ļoti veikusi būtisku darbu un uh, ir svarīgi, lai viņiem būtu adekvāti resursi, un es domāju, ka viņi veiksmīgi arī varēs īstenot visus šos aspektus lai reaģētu uz pašreizējiem un nākotnē vēl nākošajiem drošības un migrācijas izaicinājumiem. Paldies Krumkungam un Mario Mauro dodu vārdu. Tātad vārds jums, Mauro kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Itālijas republikas uh, Eh, senātā vairs nav nekādas šaubas eh, pēc eh, pēdējo gadu notikumiem un izmeklēšanas par mērķiem, kādi pastāv teroristu un noziedznieku organizācijām, cilvēku pārvadātājiem, Eh, Katānijas prokuratūrā ir, eh, piemēram, dati 2013. gadā 17 eh, eģiptiešu noziedznieku cilvēku pārvadātāji tika arestāti, un tie nespēja dot nekādus paskaidrojumus, kāpēc viņus bija atradušies starp Pakistānu un Afganistānu vairākus mēnešus. Un tāpat arī Eh, Andis Ambrī, kas ieradās 12. gadā Lampedūzas salā un eh, pēc tam veica noziegumus eh, Berlīnē. Un tāpat arī vispārējais, kas notika mm, pēc vairākiem mēnešiem Venēcijas piekrastes dienesti arī novērsa atentātu. Visas šīs migrācijas plūsmas un fenomenu uzraucībai uh, ir, eh, tur pastāv tādas saiknes, mēs, eh, mums ir jāsako naudas plūsmām ne tikai no kriminālām organizācijām, bet arī attiecībā uz kriminālām organizācijām, un tāpēc mēs uzskatām, ka eh, šis priekšlikuma konteksts, ko Elio priekšlikums, par ko mēs runājām šīs pēcpazienas sākumā, ka tas ir ļoti būtisks veids, kā strādāt un nodrošināt datu apmaiņu. Paldies! Muchas gracias a ti, Mario. Paldies, Mario. Un tagad es dodu vārdu Enrico Kretendino, kurš vada Sofiju operāciju. Paldies! Eh, šī operācija ir daļa no eh, globālās reakcijas uz eh, migrācijas krīzi, lai atbalstītu drošu un plaukstošu Sīriju. Mūsu mērķis ir cīņa pret migrantu pārvadātājiem un cilvēku kontrabandistiem. Mums ir izdevies aizturēt 400 50 uh, peldlīdzekļus un aizturēsim 10 kontrabandistus. Un uh, ir glābtas 37 tūkstoši cilvēku dzīvības uz jūras. Bet tā mūs nav vienīgā darbības joma. Mēs arī veicam analīzi, uh, informācijas uh, uh apstrādi un uh, informācijas apmaiņu, lai uh, varētu labāk vērsties pret uh, šīm noziedzīgajām darbībām. Mēs uh, arī liekām jaunus akcentus, pastiprināt sadarbību ar tiesību aizsardzības iestādēm, sadarbojamies ar Frontexu un ar citiem partneriem mēs arī pastiprinām sadarbību. Kā komisārs Kings uzsvēra savā runā, mūsu kolektīvās rīcības centrā jābūt informācijas apmaiņai. Mēs nesen parakstījām vienošanos ar um, NATO uh, kara flotes uh, štābu par informācijas apmaiņu. Kā jūs zināt, 89% eh, no migrantiem, kas šķērso vidusjūru, tiek uh, eh, vēsti cauri Lībijai. Un mums ir um, nepieciešams Lībijas partneru atbalsts, lai viņi varētu efektīvi kontrolēt Lībijas robežu un tādējādi pārtraukt cilvēku kontrabandu un glābtu cilvēku dzīvības. Mums ir paredzēta apmācības programma un mēs arī esam uh, iesaistīti uh, ANO embargo ieroču tirzniecībai ar Lībiju īstenošanā. Paldies! Tagad vārds eh, Enrico Krendendino. Eh, Zviedrijas tieslietu ministrs Johansons nu, pas, nu pat ir ieradies, un tagad vārds Annai Gomešai, Eiropas parlamenta deputātei. Paldies! Galvenais iemesls, kādēļ mums ir jāpievērš uzmanība iekšējās drošības jautājumiem migrācijai veltītā konferencē, ir nevis tādēļ, ka migranti ir apdraudējums, bet gan tādēļ, ka uh, dažas mūsu dalībvalstis slikti strādā pie migrantu integrācijas procesā, un tas arī skaidro, kādēļ ir notikuši teroristu uzbrukumi, ko organizējuši pašu mājās auguši teroristi. Tāpat uh, tiek samazināts finansējums. Uh, dažiem, dažādiem sociāliem pasākumiem un tiesību aizsargājošo institūciju finansējums ir samazināts. Un kā tad var noķert šos aizdomās turamos teroristus, ja nav pietiekami līdzekļi piešķirti. Ja mēs tāpat neinvestēsim drošos un legālos migrācijas kanālos, tad mēs tādējādi atbalstīsim cilvēku kontrabandistus, jo viņi jau pārvalda migrācijas procesu, kā to norādīja Antonio Guķereš. Un veidojot šādus aizturēšanas centrus gan mm, tajos saucamais hotspotos pie mums, gan Lībijā, un tie tiešām ir reāli aizturēšanas centri, būtībā mēs kļūstam par līdz dalībniekiem Uh, cilvēktiesību pārkāpumos, un mēs tepat laikā nevēršamies pret migrācijas pamatu cēloņiem tā vietā, lai uh, mums būtu jāstiprina pilsoniskā sabiedrība Āfrikas valstīs. Mums arī būtu labāk jāizsako naudas plūsmām un jānodrošina, lai mūsu dalību valstis pildītu savas saistības cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorismu finansējumu, bet tās to nedara. Paldies, Anna! Paldies, ka paudāt savas idejas ar tādu skaidrību un apņēmību kā vienmēr. Un tagad vēl viens kolēģis no Grieķijas parlamenta, Kos Gastadinas Karaulis kungs. Paldies, eh, priekšsādātāji. Pāris eh, tādi kopsavilkuma vērojumi attiecībā uz notiekošo terorismu uzbrukumi. Tie apdrauda tikai mūsu drošību, bet arī dzīvību. Kas tika minēts jau iepriekš un kam es arī piekrīstu, ļoti daudz ir eh, izdarīts ar direktīvām, regulām, ar jauno uh, drošības uh, hartu, otrās paudzes uh, Schengenas sistēmu un dažādām jaunām sistēmām, kas ir iedarbinātas. Tie visi ir ļoti būtiski soļi, bet kāda ir realitāte? Grieķija ir viena no četrām valstīm Eiropas Savienībā, kurai ir uh, augstākais uh, patvērumu prasītāju skaits. Tā tad ir dalībvalsts, konkrēts dalībvalsts, kurām ir uh, jāpārtrauc raudzīties uz šo situāciju tādā nu, ļoti attālinātā veidā. Ir jāsaprot, ka Eiropas uh, patvēruma sistēma un apakaļnosūtīšanas sistēma uh, ir jānostāda uz kājām. Eiropai kopumā ir jānes šī nasta, un to nevar uzlikt atsevišķām dalību valstīm. Tā lai drošības uh, iestātes, uh, tiesības sargājušās institūcijas varētu veikt darbu efektīvāk. Tāpēc mums ir nepieciešama uzņemšanas centri arī trešajās valstīs, kur šie patvērumi pieteikumi tiks izskatīti drošos apstākļos nepieciešama arī atbilstoša uzraudzība dažādiem uh, migrācijas uh, viļņiem. Mums jānodrošina sadarbības, sadarbspējas ar dažādām drošības aģentūrām, ir uh, jāliek kopā informācija un jāstrādā pie tā visa kopā. Tā tad ir jābūt saskaņotai pieejai, diemžēl. Tomēr daudzās dalībvalstīs un arī Grieķijā uh, nav šāda sadarbības eh, kultūra starp tiesību sargājošiem, eh, drošības un citiem dienestiem. Mums bieži vien ir sašķelta, fragmentēta sistēma, fragmentēts aģentūras. Mums ir nepieciešama jauna pieeja. Eh, jāstiprina cilvēku resursus un jānodrošina atbilstošu apmācību. Lielas paldies! Un tagad mūsu pēdējie divi runātāji izteiksies. Pirms Tajānī kungs ierodas. Uh, Pirma, pirmais būs porla, Portugāles parlamenta pārstāvis Antonio Filipe. Lūdzu, jums vārds. Segurança dos cidadãos na União Europeia. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas pilsoņu drošība ir ļoti svarīgs jautājums, un tāpat arī pamatiesība ievērošana jānodrošina valstīs. Tas nozīmē, ka nepieciešama arī sadarbība, informācijas apmaiņa un atbilstoši resursi. Es te gribētu piebilst vēl divas lietas. Uh, imigranti un bēgļi nav uh, policijas, e, tā teikt, uh, kontingents, bet rūpēties, rūpēties par drošību nenozīmē, ka vajag stigmatizēt bēgļus un migrantus un nedrīkst pieļaut šādas ksenofobijas izpausmes. Drošības nodrošināšana nedod eh, pamatu tam, ka mēs eh, radam pārmērīgus eh, drošības apstākļus, pārmērīgu tādu nodalīšanu, un ka tiek veikti neproporcionāli pasākumi. Eiropa ir jāsaskaņo drošību un tāpat arī pilsoņu un cilvēku tiesību ievērošana, neskatoties uz viņu nacionalitāti un reliģisko piedarību. Lielas paldies! Paldies kolēģim, kas nu pat izteicās, un visbeidzot Simona Kimkovski no Polijas eh, parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. Na początek pozostaje mi wyrazić żal. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām ir jāpauž nožēla par uh, to, kā uh, las, lasa morāli mums Junkerkungs un uh, Tajānī kungs un ka viņi neieklausās nacionālos parlamentos, jo tieši nacionālajie parlamenti jau piešķir, eh, pieņems galīgo lēmumu par migrācijas jautājumiem. Polijas parlaments uh, ir uh, gatavs solidāri piedalīties uh, kopējā Schengens robežas aizsardzībā. Mums ir visgarākā Schengens robeža 111 km gara un mēs piešķiram arī atbilstošu finansējumu. 32 tūkstoši cilvēki ir atbildīgi par robežas um, pārvaldību. Un 18 tūkstoši uh, uh, nedrīkstēja iebraukt uh, Schengens teritorijā, bet mēs arī esam piešķiruši vairāk nekā 300 cilvēkiem patvērumu. Mēs esam 400 uh, robežsargus nosūtījuši uz Grieķiju un Itāliju, lai viņi piedalītos robežu apsardzē tur, bet mēs nepiekrītam uh, šai uh, uh, imigrantu pārdalīšanas sistēmai, jo tā tikai radīs papildu problēmas un radīs uh, draudus drošībai. Mums ir jābalstās uz, droš, uz solidaritātes principu, bet mēs nedrīkstam radīt viens otram problēmas. Jā, es labprāt gribētu uh, teikt, ka uh, šī ļoti svarīgā un uh, augsta ranga tikšanās ir ļoti uh, labi organizēta. Uh, organizēja uh, Tajānī kungs, viņš arī ielūdza Nacionālo parlamentu pārstāvis. Un tas, ko viņš teica savā ievadrunā, man likās, ka tas ir ļoti piemēroti un uh, arī atbilstīgi. Tagad es. Uh, noslēgšu šo sēdes daļu, jo tagad mēs pievērsīsimies secinājumiem. Paldies un paldies visiem!